Good morning, dear colleagues. Eh, labrīt, kolēģi. Vēl jums visiem laimīgu jauno gadu, veiksmīgu. Mums būs daudz izaicinājumu risinām, tā kā tiešām vēl jums visiem veiksmi ar to. Eh, sēdes valoda režīms šodien nebūs somu, igauņu un maltiešu valodas no rīta, un pēcpusdienā nebūs somu un igauņu valodas. Un tad arī izmaiņas darba kārtībā. Tas attiec uz sesto darba kārtības punktu, balsojums par vienāda augsta eh, līmeņa tīkla informācijas droši visā savienībā. Šlīter ziņojums tas ir atlikts eh, eh, pēc referentu ziņojumu uz nākamo Lība komitejas sēdi 13. janvārī Strasbūrā. Ja citu grozījumu lūgumu nav, tad apstiprinām tagad darba kārtību un apstiprinām 8. un 9. 2013. gada jūlija um, ehm, sēdes sanāksmes protokola apstiprināšanu, kā arī 5. septembri, 4. 5. novembri, 28. novembra, ja nav iebildumu līdz sēdes beigām, tad šo sēžu protokolu tiks uzskatīt par apstiprinātiem. Un tagad ķersimies pie balsojumiem. Vispirms koordinātora lēmuma apstiprinājums, kas bija iepriekš šodien. Koordinātori diskutēja priekšsēžu konferences lēmumu par, no 12. decembra par iespējamo Snowden kunga ieguldījumu Lībe eh, pētījumu, eh, Lībe izpētē eh, par elektronisko pilsoņu masu izspiegošanu un koordinatoru lēmums šajā jautājumā bija tāds - uzaicināt Snowden kungu dot ieguldījumu izmeklēšanā interaktīvas videokonferences veidā. Jautājums ir, kas ir par? Tātad par Snowden kungu uzaicināšanu uh, uz izmeklēšanu interaktīvai videokonference, kas ir par. Labi, un kas ir pret? Nu tad eh, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 36 pār 2 pret 1 atturas. Līdz ar to esam apstiprinājuši koordinatoru lēmumu komitejā. Tagad balsosim par cīņu pret vārdarbību pret sievietēm referenta Anģelīlī kundze. Vēl Anģelīlī kundze vēlētos ko sacīt. Jā, paldies priekšsēd. Ļoti īsi. Mēs balsosim pret dažiem 12 un 14 grozījumu daļām. Tādēļ, ka, manuprāt, mums nav vajadzīgi saraksti, runājot par upuriem. Upur kategorijas nav nepieciešams. Visi upuri, vardarbības upuri ir vienlīdzīgi. Nav ko kategorizēt. Nav tādu upuru, kuriem mums nav, nebūtu jāvelti uzmanības. Tā būtu diskriminācija šādu kategoriju radīšanu. Tādēļ es to neatbalstu. Paldies, Anģelīlī kundze. Nu tad balsosim. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret man ir jāpārbauda. Ceturtais grozījums lūdzu balsosim. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pār, 25 pret, neviens neaturas noraidīts. Piektais grozījums pār pret atturas noraidīts. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. Četrpadsmit grozījums saka runātāji. Četrpadsmit grozījums. Dalīties balsojums. Pirmā daļa. Pār. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Pār. Pret atturas pieņemta. Trešā daļa par, pret, atturas pieņemta. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 17. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 5. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 20. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 21. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 22. grozījums ar mutisko e, grozījumu par, pret atturas pieņemts, 23. par, pret atturas pieņemts, 6. kompromis, 6. grozījums pieņemts, tātad tas bija 6. kompromis. Un tagad 7. kompromis par, pret atturas pieņemts, 26. grozījums pār pret atturas pieņemts, 28. grozījums par, pret atturas pieņemts. 30. grozījums par, pret atturas pieņemts. 32. par, pret atturas pieņemts. Un līdz ar to galvbalsojums. Lūdzu, Veržā kundze. Vai jūs varētu nedaudz atgriezties? Es īsti nesaprotu. 12. 13. grozījumi eh, netika balsot, 11. tika pieņemts, eh, jūs teicāt, bet tika pieņemts trešais kompromiss. Manā balsojuma sarakstā bija norādīts, ka 11. grozījums atkrīt, jo trešais kompromiss tiek pieņemts, un tā, tā arī notika. Tādēļ mēs nebalsojam par šo grozījumu. Labi, paldies! Bet eh, šeit ir rakstīts, ja 11. ir pieņemts balsojums sarakstā. Okay, then what? So it's fine? Tad viss ir labi. Sekretariāta prāt mums jābalso par 12. grozījumu. Divās daļās kad jāatgriežās pie tā atgriež, atvainojas kolēģi. Pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīt. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemt. Pārbaudam pirmo daļu. Atklāju balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. 27 pār 18 pret 1, 2 atturās pieņemts, atvainojiet. No nu, zāles man šķiet, ka ar 13 būs tas pats. Priekšsēd, man liekas, ka es nesaprotu kādu problēmu, bet 13. atkrīt. Atvainojiet, tad laikam ir kļūda balsošanas sarakstā, jo te nav skaidri norādīts. Mums ir arī par 13. jābalso. Nu labi, tad balsosim arī par to. 13. grozījums par pret atturas pieņemts. Paldies. Līdz ar to tagad gala balsojums. Sākam balsot. Elektroniskais balsojums. Beidzam balsot. 47 pār 2 pret nevienam neaturoties, apsveicam Anģelīlī kundzi. Un tagad apstiprinošais balsojums par um, patvērumu un migrācijas fondu un iekšējās drošības fondu. Fontānas ziņojums. Balsojam par kompromisa tekstu. 190. grozījums par pret atturas. Atvainojiet, tātad pār vēlreiz. Pret atturas pieņemts. Un gala balsojums būs elektronisks. Sākam balsot. Beidzam balsot. 40 pār, 9 pret, neviens neaturas, apsveicam referentu. Tagad balsosim par apstiprinošais balsojums par iekšējās drošības fondā, ārējās robežas un vīzes. Marina Esku kungs ir referents. Kompromisu tekstu balsojam par, pret, atturas, pieņemts. Galbalsims par grozīto tekstu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 36 pār 8 pret 4 atturas pieņemts. Apsveicam referentu. Nākamais balsojums. Apstiprinošais balsojums par iekšējās drošības fonda, policijas sadarbību, noziedzības novēršanu un apkarošanu un krīzu pārvarēšanu. Jakolīno kungs ir referents, viņš neko negrib piebilst, tātad balsojam uzreiz par kompromisu tekstu par, pret, atturas, pieņemts, gala balsojums par grozīto tekstu, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 39 pār 8 pret 2 atturas pieņemts. Apsveicam Jakolino kungu. Vēl ir viens balsojums. Jā, tik tiešām. Apstiprinošais balsojums par ziņojumu projektu par patvērumu migrācijas fondu Gijomas kundze. Vai jūs gribētu ko bilst? Nē. Tad balsosim uzreiz kompromisa teksts par, pret, atturas, pieņemts. Gala balsojums par grozīto tekstu sākam elektroniski balsot, beidzam balsot, 45 pār 4 pret neviens neaturas, apsveicam Silviju. to esam beiguši balsojumus. Nākamais darba kārtības punkts - Fajonas kundzes ziņojums. Bija paredzēts to skatīt 10.40. Tādēļ man nākas sēdi pārtraukt līdz 10.40, jo referenta vēl uh, Mm, referents vēl nav. Ā, ir gan. Tur jūs esat. Nu tad jautāšu, vai turpināsim sēdi vai pārtrauksim līdz 10.40. Vai jūsu ēnu referenti ir ieradušies? Nav. Nu tad. Turpināsim sēdi 10.40. Paldies, kolēģi!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 Nākamais darba kārtības punkts. Trešās valsts, kuru pilsoņiem šķērsojot dalību valstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī trešās valsts, kuru pilsoņiem šī prasība neatiecas. Fajon kundze. Šobrīd mēs runājam par izņēmumu Moldovas pilsoņiem un valstsviedrīgajiem. Tātad nav vīzas vajadzīgas ceļojot uz Schengenas zonu. Un šodien Fajon kundze mūs iepazīstinās ar savu ziņojumu. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Man jāsaka, ka man ir liels prieks, ka es varēju būt referente strādājot ar Moldovas republiku, jo tādējādi, manuprāt, mēs sūtām tiešām spēcīgu signālu Moldovas pilsoņiem. Šī valsts pēdējo gadu laikā ir paveikusi daudz, kopš esam uzsākuši 2010. gada jūnijā vīzu liberalizācijas dialogu. Un šajā pašā gadā tika izstrādāts un pieņemts arī rīcības plāns vīzu liberalizācijai. Un šajā laika posmā, balstoties uz ekspertu vizītēm, ir izstrādāta detalizēta analīze, kurā ir visaptvarošā veidā vērtēts vīzu liberalizācijas dialogs. Pēc trim dialoga gadiem varam teikt, ka Moldova ir izpildījusi mājas darbus, un Eiropas komisija, balstoties uz rezultātiem, ir nāks klajā ar konkrētiem reformas priekšlikumiem, ko valsts ir arī īstenojusi. Rekomendācija atcelt Moldovas republikai vīzu um, prasību ir tikusi pieņemta, jo ir izpildītas visas prasības. Moldova ir arī piešķīrusi nepieciešamos administratīvos un finansiālos resursus, lai nodrošinātu, ka reformas ir ilgspējīgas. Šodien man ir liels prieks redzēt, ka Moldova ir pirmā no austrumu partnerības valstīm, kas ir spērusi konkrētu soli Eiropas nākotnes virzienā. Vīzu dialogs pēdējo gadu laikā ir bijis viens no vis. Um, tādiem saskanīgākajiem elementiem mūsu savstarpējās attiecībās. Tomēr gribētu norādīt, ka vīzu liberalizācijas uh, programma ir būtiska pilsoņiem, jo tā nodrošina taustāmus labumus visiem vīzu, uh, visiem Moldovas pilsoņiem. Atteikšanās no vīzām nozīmēs, ka nav vairs jāgaida pie uh, būs krietni vienkāršāk ceļot uz Eiropas Savienību, tas nodrošinās atvieglotus kontaktus un tādējādi uzlabos uh, valsts attīstību dažādās jomās un stiprinās pārrobežu sadarbību. Ceļošana bez vīzām nodrošina un pārstāv pār, uh, pārvietošanās brīvību, kas ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem, un šādā kontekstā mūsu savstarpēju attiecību padziļināšanās noteikti ļaus um, uzlabot arī tiesību sistēmu un tiesību īstenošanu un pamatbrīvību ievērošanu. Kā jau es minēju sākumā, šis solis ir spēcīgs signāls Moldovas pilsoņiem, jo īpaši paturot prātā, kas notiek reģionā un kaimiņu valstīs, un ņemot vērā arī Moldovas īpašo ģeopolitisko situāciju. Moldova ir norādījusi, ka ceļš uz integrāciju Eiropā ir vienīgais nākotnes ceļš Moldovai, un es tiešām ceru, ka arī nākotnē Moldovai izdosies pabeigt šo ceļojumu uz Eiropas Savienību. Es kā referenta augstu vērtēju komisijas priekšlikumu un neuzskatu, ka to būtu nepieciešams grozīt šobrīd. Mans mērķis ir ātra un gluda šī priekšlikuma pieņemšana parlamentā, un ceru, ka arī padome rīkosies atbilstoši, lai varam pieņemt šo priekšlikumu pirms šajā gadā gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Lielas paldies! Paldies, Fajon kundze, Koeliju kungs, lūdzu! Lielas paldies priekšsēdētāju! Marinesku kungs no, nevarēja šodien ierasties, un nu, viņš mani lūdzu izteikties viņa vārdā. Pēc Viļņas kontekstā gribētu norādīt, ka mums ir jāatzīst um, austrumu partnerības vērtība, uh, Un arī Moldovas gadījumā šīs attiecības ir vēr, vērtīgas abām pusēm. Moldova ir izpildījusi noteiktos kritērijus, sekojot rīcības plānam par vīzu liberalizāciju, ko iesniedz Eiropas Savienība. Piektais progresa ziņojums pieņemts 15. novembrī secināja, ka uh, Moldovas republika ir piešķīrusi nepieciešamos cilvēku un administratīvos resursus, lai nodrošinātu ilgspējīgas reformas. Rīcības plānā arī bija piedāvātas uh, vairākas reformas, ko komisija piedāvāja un pozitīvi vērtēja. Un šie pasākumi ļauj uh, tātad uh, stiprināt vīzu liberalizācijas procesu. Komisija ir ziņojusi Eiropas parlamentam un padomēji, un uh, pro-eiropeiskā valdība Moldovā ir veikusi nepieciešamos darbus, lai sasniegtu kritērijus attiecībā uz četriem blokiem um, šajā rīcības plānā par vīzu liberalizāciju. Moldova ir darījusi visu, kas tās spēkos, lai izpildītu kritērijus efektīvi un ilgspējīgi īstenojot uh, gan attiecīgos tiesību aktus, uh, gan arī uzraugot migrācijas plūsmas, veidojot uh, reģionālos migrācijas un patvēruma birojus un strādājot arī tātad pie likumīgas migrācijas nodrošināšanas reģionā. Moldova ir darījusi visu, kas tā spēkos, lai īstenotu līgumus ar Eiropolu un Eirojust, un ir izpildījusi dokumentu drošības prasības, ko pieprasa Eiropas Savienība. Moldovas izdotās biometriskās pases atbilst IKO standartiem, un jāsaka pat ne visas Eiropas Savienības valsts īsteno šo politiku. Uh, Robežu politika ir tikusi pārformēta, veidojot īpašas uh, darba komandas, stiprinot uzraudzību uh, uz valsts robežām. Mig, um, migrācijas un drošības uh, seku vērtēšana kam pievērsusies komisija, norāda, ka migrācijas plūsmas no Moldovas uz Eiropas Savienību samazinās, un efektīvie sadarbības instrumenti sociālā aizsardzībā, nelegālajā migrācijā Un pats būtiskākais uh, instruments šeit ir vīzu atvieglošanas nolīgums, kas ir stājies spēkā 2013. gada 1. jūlijā. Un arī vīzu atvieglošanas līgums ar Moldovu ir uh, apmierinošā veidā ticis īstenots. Un mūsu savstarpējais um, vīzu dialogs ir bijis uh, ļoti veiksmīgs instruments tieslietu iekšlietu jomā. Marinesku kungs secina, ka Moldovas panāktais progress pēdējo triju gadu laikā um, to veiksmīgi norāda reformas būtiskos sektoros. Uh, attiecībā arī uz vīzu atteikuma tiesībām, un tādēļ, balstoties šiem pamatiem, mūsuprāt, nav nepieciešams veikt ietekmes izvērtējumu. Eiropas Savienībai ir jāatbalsta uh, Moldovas paveiktais, paturot prātā to, ka ir izpildīti kritēriji, un mums ir jāpārliecinās, ka Moldova paliek uz Eiropas ceļa. Paldies! Paldies, Koelija kungs, Danaks kundze, lūdzu. Thank you. <clears throat> Paldies! Sākumā gribētu norādīt, ka mūsu grupa atbalsta vīzu režīma liberalizāciju, jo īpaši sadarbojoties ar mūsu austrumu partneriem. Tomēr, jāsaka, vēl aizvien ir vairāki neatbildēti jautājumi. Izmantojot vīzu liberalizācijas uh, politiku, reizēm tas tiek darīts politisku mērķu labad. Nu, tas, protams, ir mans viedoklis, mums tas ir jāpārunā tālāk mūsu politiskajā grupā, jo vīzu politiku nevajadzētu izmantot politikas mērķu sasniegšanai. Mūsuprāt, manuprāt, būtu labāk tomēr iet tālāk uh, vīzu liberalizācijas ceļu, atteikšanās no vīzām, um, sadarbībā ar visiem austrumu partneriem un arī Krieviju tikko piedalījos diskusijās par Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām. Šobrīd notiek uh, tikšanās starp delegācijām, un vicepriekšsēdētājs ir strādā arī pie Moldovas jautājuma. Es ļoti labi pārzinu situāciju Moldovā. Un zinu, ka lielākā daļa Moldovas pilsoņu, kas ceļo uz um, Eiropas Savienību, tie visi ir arī Rumānijas vīzu, uh, Rumānijas pašu turētāji. Mēs visi zinām, ka Moldovas pasu turētāji ir no Piedņestras. Tas nozīmē, ka lielākajā skaitā gadījumu um, šiem cilvēkiem ir divas tautības divas pases, tātad vai no nu Rumānijas pases vai Krievijas pases, tad situācija ir tiešām sarežģīta. Es, protams, neiebilstu pret uh, vīzu liberalizāciju um, Moldovas pilsoņiem. Tomēr mums ir nepieciešama harmonizēta politika šajā jomā. Protams, ka tā ir politiska disk diskusija, tas ir um, politisks lēmums, kas ir jāpieņem parlamentā kopumā, bet problēma tiešām sarežģīta. Protams, arī ar, um, nu, varētu vērsties pie Koelju kungu, gribētu gan varbūt ar Marinesku kungu uh, pašu pārunāt šīs lietas. Es nezinu, vai jūs varēsiet viņa vārdā atbildēt, bet, nu, bija vairāki izteikumi, kam nevaru piekrist. Un Arī Dekosta kungs vakardien piedalījās trialogā par šo regulējumu, un mēs runājām par izvērtējumu. Manuprāt, ir nepieciešams tomēr izvērtējums arī Moldovai. Šai runas daļai nevaru piekrist. Šai Marinesku kunga nostājai. Tomēr situācija ir jāpārunā politiskajā grupā, un tad runāšu grupas vārdā jo lielākā daļa šī mana komentāra bija mans personīgais viedoklis. Paldies! Paldies, Danakas kundze! Došu vārdu komisijai, vai jums būtu kas sakāms, lūdzu? Sorry, uh, sorry, one moment. Nē, tomēr mirklīti lūdzu. Ždanakas kundze, es atvainojos, bet runājot par harmonizētu vīzu politiku, mums ir jāstrādā arī pie uh, Balkānu un Kosovas problēmas. Uh, izmantojot varbūt šo iespēju, ka komisija ir šodien pie mums zālē, gribētu atgādināt, ka cilvēkiem Kosovā nav brīvas uh, pārvietošanās iespējas Eiropas Savienībā. Un laika grafikam būtu jābūt vienotam attiecībā uz visām reģionu valstīm. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu komisijai, lūdzu. Thank you, uh, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā komisijas vārdā gribētu no sirds pateikties referentei par atbalstu, ko viņa pauda komisijas priekšlikumam. Manuprāt, ja Eiropas Savienība izdara apņemšanos, nu, piemēram, vīzu liberalizācijas dialogu kontekstā ar kaimiņu valstīm, tad Eiropas Savienībai ir jāpilda savas apņemšanās. Moldova ir izpildījusi savu mājas darbu, uh, savu darba daļu, izpilda visas a, prasības, a, lai mēs varētu atteikties no vīzām, un tad uzreiz komisija arī nāca klajā ar priekšlikumu, kas nu, tātad pilda šo Eiropas Savienības darba daļu, un man tādēļ ir liels prieks, ka gan parlaments, gan arī um, padome par padomas darbiem prezidentūra jūs drīz arī noteikti informēs. Man prieks, ka mēs sniedzam šādu skaidru signālu valstīm. Ja valstis izpilda savu darba daļu, tad arī Eiropas Savienībai ir jāizno savas apņemšanās. Mēģināšu varbūt atbildēt nedaudz arī uz pēdējo komentāru. Gribētu atgādināt, ka vīzu liberalizācijas dialogi ir balstīti uz vērtībām, uz paveiktā un specifiski katrai valstī būs ir jāveic um, izvērtējums, tas ir paveikts arī attiecībā uz Moldovu, un komisija nonāca pie secinājuma, ka četros vīzu liberalizācijas dialoga blokos noteiktie kriteriji ir tikuši izpildīti, un tieši šāds pats process attiec arī uz pārējām valstīm, tie skaitā arī Kosovu. Tomēr Nav tā, ka ja vienai no valstīm mēs nosakām vīzu izņēmumu, tas attiec uz visām citām valstīm. Nē, ir apņemšanās tāda, ka visām šīm valstīm tas ir mērķis. Tomēr mums ir jāskatās uz paveikto. Moldova šobrīd ir pirmā valsts, kas izpilda visus noteiktos kritērijus, un tādēļ arī komisija nāks klajā ar savu priekšlikumu. Es ceru, ka šo priekšlikumu mums patiešām izdosies ātri formālā kārtā pieņemt, lai Moldovas pilsoņiem tiešām būtu iespēja izmantot šī pa, paveiktā procesa, kurš turpinājās trīs gadu garumā, nestos labumus. Ir gan viena lieta pēc būtības, ko gribētu vēl piebilst. Padomē kopumā ir vērojams arī atbalsts šim priekšlikumam, tomēr vairākas dalībvalsts ir pauduši zināmas bažas par biometriskajām pasēm, kas šobrīd tiek izdotas, uh, ko izdod Moldovas iestādes. Tās ir trešās paudzes pases. Tas nozīmē, ka tur ir biometrisko datu čips, kas tiek iestrādāts pasē. Un tas tiek uzlīmēts ar uzlīmes veidā. Tā ir tiešām droša pase, tā ir ar, um, tā tad automātiski nolasāma. Tomēr Moldova uh, nu jau gandrīz uh, ir gatava izdot ceturtās paudzes biometriskās pases, kur čips ir iestrādāts pases vāciņā un tas vēl jau vairāk paaugstinās drošības līmeni. Dažas dalībvalsts ir norādījušas, ka būtu varbūt labāk, ja viņi jau tagad sāktu izdot ceturtās paudzes biometriskās pases, tomēr gribētu skaidri norādīt, ka tam nevajadzētu būt priekšnosacījumam tātad atteikšanās no vīzām, jo šobrīd viņu izdotās pases ir atbilst, atbilstīgas IKO kritērijiem. Bet, nu, lai ņemtu vērā šīs dalību valstu paustās bažas, komisija plāno nāk klajā ar paziņojumu brīdī, kad tiks pieņemts formāli šis priekšlikums un paziņojums būs šāds. Komisija ir apņēmusies turpināt atbalstīt Moldovas valdību uh, lēmuma pieņemšanā, ko Moldova jau ir pieņēmusi, tātad aizvietot Moldovas pilsoņu trešās paaudzes pases ar ceturtās paaudzes biometriskajām pasēm, kur būs um, iestrādāts čips vāciņā, un to plānojam darīt līdz 14. gada vidum. Komisija ļoti rūpīgi uzraudzīs šo procesu, mūsu jau esošo attiecību un um, ietvarā, un no, komisija pastāvīgi informēs gan parlamentu, gan arī uh, padomi, tajā skaitā arī pēc vīzu liberalizācijas ziņojumos. Tas nozīmē, ka nekādā veidā pēc būtības nemainām komisijas priekšlikumu, tam tas vienkārši ir paziņojums, ka plānojam turpināt darbu, uzraudzīt un sadarboties ar Moldovas iestādēm darbā pie ceturtās paudzes biometrisko dat, pasu izdošanas. Paldies! Paldies! Dosim, pārstāvi, dosim vārdu padomas pārstāvjiem no Grieķijas prezidentos, vai jums būtu kas sakāms, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir liels prieks informēt jūsu komiteju par to, ka cita starpā, pateicoties arī Lietuvas prezidentūras paveiktajam, padomē mums izdevās nonākt pie vispārējās pieejas 20. decembra korepēra sanāksmē par Moldovas uh, pārnesi uz pozitīvo katalogu. Komisijas priekšlikuma teksts ir ticis pieņemts bez grozījumiem, un dažu dalību valstu paustās bažas par biometriskās pases drošību pasēm, kas tiek izdotas Moldovas republikā, tas ir tikušas risināts tieši tā, kā tikko to skaidroja komisija. Gan komisija, gan parlaments, gan arī padome ir uzsvēruši to, cik būtiski ir ātri pabeigt darbu pie šī dosjē. Lai Moldovas pilsoņiem būtu iespēja cik vien drīz iespējams izmantot bezvīzu režīmu. Grieķijas prezidentūra ar nepacietību gaida mūsu sadarbību ar referenti Fajonas kundzi, kā arī sadarbību ar komisiju, lai pavisam ātri pabeigtu darbu pie šī dosjē. Lai Moldovas pilsoņi varētu ceļot bez vīzām un ierasties um, Eiropas Savienībā un Schengena zonā. Paldies! Paldies! Kolēģis Lunaček kungs ir lūdzis vārdu, došu jums vārdu, bet tiešām pavisam īsi, jo pulksten 11. mums ir jābūt citā telpā, lai turpinātu darbu. Lunčekas kundze, paldies! Jā, pavisam īsi gribētu atbildēt kolēģiem par Kosovu. Nu, es zinu, ka varbūt ne par to runājam, bet es esmu Kosovas referente AFET. Nav, nav jau tā, ka mūsuprāt uh, nevajadzētu balstīties uz panāktā. Tā problēma ar Kosovu, un esmu runājusi arī ar Kosovas iestādēm, ka viņiem būtu jāstrādā par man ziņojumu nākamajā nedēļā Strasburā notiks balsojums. Bet viena problēma ar komisiju ir tāda, ka komisijas izvēlētais laika termiņš saistībā ar vizītēm uz Kosovu ir um, atšķirīgs un uh, garāki šie termiņi nekā citās Balkānu valstīs, un tādēļ Kosovas pilsoņiem um, ir um, tāda sajūta, ka attieksme pret viņiem ir atšķirīga, lai arī viņi strādā un mēģiniet uz priekšu, un tā tā atšķirība, uz ko atsaucās kolēģi. Paldies! Paldies! Paldies Lutnačekas kundzei, Fajons kundzei vārds lūdzu. Liels paldies! Vēlreiz gribētu tikai atkārtot, ka vīzu liberalizācija ir tāds taustāms sasniegums iedzīvotājiem, tādēļ tas ir politiski ļoti sensitīvs jautājums. Es būtu gribējis, lai mums būtu vairāk laika pārnāt šo jautājumu, jo esam uh, atvēruši un pieskāršies vairākiem citiem svarīgiem jautājumiem - Kosova, Rietumbalkāni. Un vēl kāda lieta, ko var šobrīd minēt, ir jaunais mehānisms bezvīzu režīma īslaicīgai apturē, apturēšanai. Tagad stājas spēkā un uh, Rietumu Balkānu valstīm tas ir sensitīvs jautājums, jo tās šobrīd jūtas un ir tādā situācijā, ka, ka tuvāko nedēļu vai mēnešu laikā varbūt at, tātad beigsies, tiks pārtraukts bezvīzu režīms. Un arī Eiropas Savienībā ir tāda, šobrīd notiek um, populismu uzplūdi, tiek, tiek um, runāts negatīvā veidā par migrantiem un patvērumu meklētājiem, bet es gribētu pie, piekrist kolēģiem, mums ir jāuzstāj, ka visām valstīm tiek piemērots vienots režīms. Un arī mums ir pagātnē bijusi zināma pieredze, ka, diemžēl, tā nav bijis arī parlamentā. Vakardien notika trialoga sanāksme, kurā mēs pārunājām um, apvienotos arābu Emirātus, 16 klusā okeāna salas, Peru, Kolumbiju. Uh, Un es tiešām no sirds ceru, ka un gribētu apstiprināt, ka Moldova ir pelnījusi to, ka nākamā bezvīzu režīma valsts, jo pēdējo trīs gadu laikā viņi ir tiešām strādājuši, ir izpildījuši kritērijus, tā ir uh, regulārā, tradicionālā procedūra, ko ir piemērojusi komisija, un šāda veida procedūra ir jāpiemēro arī nākotnē. Tajā pašā laikā gan es gribētu aicināt komisiju nodrošināt konsekvenci arī attiecībā uz Kosovu. Arī to iemeslu dēļ, ko minēja kolēģi, jo tiešām jā, taisnība, tur procedūra ir krietni gārāka. Tas ir tas, ko gribēju šobrīd teikt. Uh, Un nobeigumā ir ļoti, gribētu teikt, ka ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments un Libe komiteja tomēr izmantotu visus mūsu argumentus, jo vīzu liberalizācijas uh, politika mums ir tiešām svarīga, un tikpat svarīga tā ir arī kaimiņu valstīm, jo tādējādi mēs stiprinām ne tikai ekonomisko un politisko sadarbību, bet arī uh, kontakts un sadarbības starp pilsoņiem. Paldies! Paldies, Fajonkundze! esam izskatījuši šo darba kārtības punktu, un tagad aicināšu kolēģus uh, doties uz kopīgām debatēm ar Ekon komiteju sanāksmi telpā 4Q1. Un runāsim par finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai. Kas attiecas uz Fajonkundzes ziņojumu, tad termiņš grozījuma iesniegšanai iepriekš netika noteikts un ne, ne, netika pateikts, tagad minējuši, ka tas ir 30. janvārs pusdienlaiks. Paldies, kolēģi, un dodamies um, un tiksimies pēc dažām minūtēm telpā 4Q1.